przewodniczący! Good evening. Labu vakaru visiem, saka priekšsādātājs. Komisārs Kunze, laipni aicināta mūsu vidu. Sāksim tātad vakar sanāksmi. Premjerministra kungs Vondras kungs, lūdzu, jūs arī laipni aicināts šeit. Nezinu, kas tad šeit ir labāk pārstāvēts šobrīd šeit komisija vai padoma, ja varbūt tomēr deputāte, bet jebkurā gadījumā darbu sāksim tieši šobrīd. Tātad atsākam darbu kārtību. Esmu saņēmis ieteikumus par izmaiņām komitejās un delegācijās. Visa šī eh, informācija tiks publicēta šīs dienas protokolā. Un ja līdz šī protokola apstiprināšanas brīdim nebūs iesniegt nekāda iebilduma, tad šīs izmaiņas tiks arī apstiprinātas. Tad šīs jaunās personas, kas ieceltas komitejās un delegācijās.